Kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs eh, mūsu pēcpusdienas sēdes daļā. Un eh, tagad pievērsīsimies devītajam darba kārtības punktam. Tas ir pirmais elektroniskais balsojums. Šeit ir runa par eh, atzinuma projektu nolīgums starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu. Atbildīgais atzinuma sagatavotājs ir Petras Auštrevičijus. Vai jūs vēlaties ko teikt? Nē. Tad mēs varam uzreiz sākt balsot elektroniski. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts 57 balsis pār, 3 pret. Tagad desmitais darba kārtības punkts. Atzinamā projekts nolīgums starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par to personu atpakaļ uzņemšanu, kuras uzturas neatļauti. Atzinuma sagatavotājs atkal ir Petras. Vai jūs eh, tagad vēlētos ko teikt? Nē, nu labi. Žēl. Sāksim balsot. Lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 53 eh, balsīs pār, 10 pret. Tad eh, tagad jau 11. darba kārtības punkts - ieteikums augstajiem pārstāvīm un padomēji attiecībā saskaņā ar 118. Eh, pantu attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanas līkumā 2020. gada pārskatīšanu, kodolieroču kontroli un kodola atbruņošanās iespējām. Referents ir Svens Miksers. Vai Svenam Mikseram ir kas sakāms? Lūdzu. Jā, paldies, priekšādātāji. Es neesmu tik pieticīgs kā mans draugs Petras. Šī gada pārskatīšanas konferencē svinēs 50. gadsimtu kopš ir stājies spēkā sākotnējais kodolieroču neizplatīšanas līgums. Šis līgums ir radījis ļoti būtisku ietvēru gan kodolieroču neizplatīšanai, gan kodola atbruņošanās iespējām, un tāpat arī šeit ir runa par uh, civilo iespēju izmantošanu, tā lai mēs samazinātu izplatīšanās risku. Un es domāju, ka Eiropas drošības interesēs ir nodrošināt, lai šī gada konference izdotos. Ne tikai tāpēc, ka mēs svinām sākotnējā līguma jubileju, bet Tāpēc, ka šeit ir runa arī par reģionālām vienošanām, un ja tādas tiktu atkal noslēgtas, tad tā būtu uh, otrā izgāšanās. Pirms pāris gadiem jau bija šāda pārskatīšanas konference, kurā netika sagatavots vienprātīgs dokuments. Es vēlētos uh, patiešām pateikties kolēģiem, kas ļoti aktīvi iesaistījās šajā darbā. Liels paldies viņiem par līdzdalību šī dokumenta sagatavošanā. Tika iesniegts gana daudz grozījumu, kas, manuprāt, šīs sākotnējās rekomendācijas pat padara skaidrākas un striktākas, jo īpaši vēlētos pateikties ēnu referentiem. Mums izdevās sagatavot ļoti labus grozījumus šajos desmit kompromisu grozījumos, un es ceru, ka jūs uh, atbalstīsiet šo rekomendāciju pieņemšanu šeit uh, ārlietu komitejā un vēlāk arī plenārsēdē. Paldies Svenam Mikseram, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Tādā gadījumā mēs varētu sākt balsošanu. 45. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 49. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 50. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim 50. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 52. par, pret, atturas, pieņemts. 53. par, pret, atturas, pārbaudīsim 53. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 54. par, pret, atturas. Nu, jāpārbauda 54. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. par pret atturas noraidīts. 56. par pret atturas. Pārbaudīsim 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidrs, ka pieņemts. 57. par, pret, atturas, noraidīts. 58. par, pret, atturas, pieņemts. 59. par, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 63. par, pret, atturas, noraidīts. 68. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 68. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 67. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. par, pret, atturas, pieņemts. 70. par, pret, atturas, norādīts. 69. par, pret, atturas, pieņemts. 71. par, pret, atturas, norādīts. Pārbaudīt. Pārbaudīsim 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidrs, ka noraidīts. 72. par, pret, atturas pieņemts. 73. atkrīt. 74. Mm. 74. tātad par, pret, atturas pieņemts. 75. par, pret, atturas noraidīts. 76. par, pret, atturas noraidīts. 77. par, pret, atturas noraidīts. 78. par, pret, atturas noraidīts. 79. par, pret atturas noraidīts. 80. par pret atturas noraidīts. 81. par pret atturas noraidīts. 82. par pret atturas pieņemts. 83. par pret atturas pieņemts. 84. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 84. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 85. pār, pret, atturas, noraidīts. 86. atsaukts, 87. pār, pret, atturas. Pārbaudīsim 87. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. par pret atturas noraidīts. 91. par pret atturas. Pārbaudīsim 91. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 89 par, pret, atturas, pieņemts. 90. par, pret, atturas, noraidīts. 92. par, pret, atturas, noraidīts. 93. par, pret, atturas, noraidīts. 94. pār pret atturas noraidīts, 95. pār pret atturas noraidīts, 96. pār pret atturas noraidīts, 4. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 100. grozījums pār pret atturas jāpārbauda 100. grozījums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Noraidīts. 101. danžāna grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 102. par, pret, atturas, pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 111. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 112. par, pret atturas pieņa, noraidīts. 113. par, pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. 113. grozījums Arno Danžants. Beidzam balsot. Noraidīts. 114. par, pret, atturas, noraidīts. 115. Eh, nav pārņemts, 116. par, pret, atturas, pieņemts. 117. par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērumi. 6. par, pret, atturas, pieņemts. 7. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 7. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. 11. atkrīt, tad 13. Eh, apsvērums par, pret, atturas, noraidīts. 14. par, pret, atturas, noraidīts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 16. jāpārbauda. Sākam balsot. Šķiet, ka bija ļoti skaidrs. Beidzam balsot. Jā. Noraidīts tātad 17. par pret atturas pārbaudīsim. 17. sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidrs, ka pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas. Pārbaudīsim 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. par pret atturas noraidīts. 22. par pret atturas noraidīts. 23. Petras to ir pārņēmis par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, norādīts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. 26. par, pret, atturas, norādīts. 27. par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas, noraidīts. 35. par, pret, atturas, noraidīts. 36. par, pret, atturas, noraidīts. 37. grozījums. Par 37. Vai pie 37. ir mutisks grozījums? Mēs vēlamies nomainīt eh, ar nolūku bez nolūka, tātad, tātad eh, bez nolūka. Tas attiecas tātad uz pirmo daļu, tāpēc, ka šeit ir uh, sadalīts divās daļās. Vai šie divi burti mainīs nozīmi? Nu, mazliet. Visi piekrīt šim otiskajam grozījumam, tad 37. pirmā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim, 37. pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Otrā daļā par, pret, atturas, pieņemts. 39. Vēmers par, pret, atturas, norādīts. 38. par, pret, atturas, norādīts. 40 par, pret, atturas, noraidīts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 43. Kurš ir pār urmas paēt? Pret? Jāpārbauda. Sākam balsot. Divu vēl ar vien trūkst. Vai jūs vēlētos balsot? Labi, beidzam balsot. Plašs vairākums. 44 no Danžāns par, pret, atturas. Pārbaudīsim 44. Beidzam balsot. noraidīts, bet ar mazu vairākumu. Ievilkumi pirmais par, pret, atturas, noraidīts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Tad mums ir mutisks grozījums numur divi. Par, pret, atturas, pieņemts. Ievilkums grozījums numur četri par, pret atturas norēdīts, 5 par pret atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums par ziņojumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot! Beidzam balsot! Pieņemts 61 balss par, viena pret, apsveicam Svenu Mikseru. Acīm redzami, ka labi sagatavots ziņojums. Tas arī viss šodien balsošanas daļā, un sāk, turpināsim sanāksmi pēc piecām minūtēm, kad tiksimies ar Žoāu Dalmedu.